So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Godāmie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. So, schönen guten Morgen allerseits. Labrīt visiem. Es eh, ceru, ka visi, kas eh, šeit ir zālē, tā skaitā arī tūki, ir eh, pavadījuši ļoti jauku atvaļinājumu un ar lielu prieku ir atgriezušies darbā. Skatoties apkārt, redzu, ka daudz vēl ir ceļā, un es ceru, ka vismaz lielākā daļa līdz 9.30 paspēs ierasties, jo 9.30 ir paredzēts balsojums. Atklāju šīs dienas sanāksmi, un vispirms es gribētu paziņot, ka Mēģināšu tagad sašķirot savus dokumentus. Mums ir divi jauni kolēģi, kurus es vēlētos apsveikt mūsu vidū. Eh, kā komitejas aizvietotājs eh, Žants Marija Kavāda ir mums pievienojies un arī Prioris kungs. Es īsti nezinu, vai es pareizi izrunāšu uzvārdu, es atvainojos priorā šķiet. Nu jā, ar vārdiem vienmēr ir problēmas. Un uh, šīs dienas uh, sanāksmē mums ir paredzēts pilns valodu režīms, izņemot maltiešu, horvātu un gēlu valodu. Tas būtu informācijai. Un gribētu vēl pastāstīt, ka noticis dialogs starp uh, ANO komiteju par uh, cilvēku ar invaliditāti eh, tiesībām un attiecīgo konvenciju. Šajā sanāksmē 27. un 28. augustā eh, piedalījās mūsu kolēģis Koza. Viņš mums, cerams, varēs pavisam īsi un konkrēti informēt par eh, diskusijām, kas norisinājās šajā pasākumā. Lūdzu, Kozas kungs. Kundze. kungs. Eh, paldies, priekšsēdētā. Es eh, centīšos izteikties pavisam īsi. Šis temats ir pavisam skaidrs un eh, visiem labi saprotams. Tātad ir konvencija par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām, un Eiropas Savienība ir viena no parakstītājām. Tas ir kaut kas īpašs, jo šeit nav runa par vienu valsti, kas būtu parakstījuši šo konvenciju, bet gan vesela valstu grupa, eh, starptautiska institūcija. Un, protams, ir arī iestādes, kas eh, pastāvīgi kontrolē, kā šī konvencija tiek ievērota. Eiropas Savienības institūcijas ir vienojušās izveidot ietvaru, lai kontrolētu šīs konvencijas īstenošanu. Pavisam ir trīs Eiropas parlamenta komitejas, kas piedalās šajā darbā. Mūsu komiteja ir vadošā komiteja. Es esmu atbildīgais kolēģis un uh, bez mūsu komitejas arī pilsoņu brīvību un lūgumrakstu komiteja ir iesaistīta šajā darbā. Sākām strādāt aprīlī devos uz Ženēvu aprīlī, lai piedalītos dialogā. Šajā dialogā tika izskaidrots, kāds tad būs šis ietvers. Tagad, augustā, tātad 27. un 28. datumā, Eiropas komisija sniedza savu prezentāciju. Īsnībā Eiropas komisija bija izsūtījusi uh, Eh, aptaujas anketu Eiropas Savienībā. Un eh, pēc visu atbilžu apkopošanas tās tika nosūtītas Ženēvai, un eh, pārstāvis niedza savas atbildes. Nodarbinātības komitejai vajadzēs sadarboties šajos jautājumos. CRPD komiteja pieņems savus galīgos secinājumus, tas būs vai nu šodien vai rīt, un mums nodarbinātības komitejai nāksies reaģēt. Nāksies to darīt vai nu sagatavojot jaunus ieteikumus attiecībā uz likumdošanas darbu, vai arī nāksies gatavot citus dokumentus. Es gribētu pirmkārtām pieminēt taupības pasākumus, kas ir saistīti ar finanšu krīzi. Tāpat arī es gribētu runāt par struktūra fondiem un struktūra fondu izmantošanu. Par šiem jautājumiem mēs eh, saņēmām daudz eh, jautājumu un eh, tāpat arī tika uzdot jautājumu par to, kā Eiropas Savienības tiesību akti nodrošinās piekļūšanas nosacījumus. Kā jūs atcerēsieties, pirms četriem gadiem šī komiteja apsolīja, ka tiks gatavoti jauni mm, ieteikumi attiecībā uz mobilitāti un mm, piekļuvas iespējām. Tāpat arī ir jādomā par cilvēku ar invaliditāti eh, tiesisko pārstāvēšanu, par eh, viņu tiesību aizsardzību. Tāpat arī tika pieminēts maternitātes atvaļinājums, eh, attīstības politika un citi jautājumi. Eiropas Savienība saņēma ļoti daudz dažādu jautājumus, kuriem ir jāsniedz atbildes. Uh, Pēdējais runājot par ietveru, un tas attiecas uz mūsu darbu. Šis ietvers ir neatkarīgs mehānisms, kas ļauj kontrolēt mūsu darbu, un Eiropas Savienība pati piedalās šajā ietverā. Es redzu, ka komiteja Ženēvā noteikti mūs kritizēs šī aspekta dēļ. Mēs pārstāvējām Eiropas parlamentu, mēs runājām par maijā plenārsēdē pieņemto rezolūciju. Tas bija ļoti pozitīvs solis. Domāju, ka kolēģi jau zinās, ka šoreden tiks gatavots cits ziņojums par šīs ANO konvencijas īstenošanu. Tas parāda, ka nodarbinātības komiteja ir patiešām apņēmusies strādāt pie šiem jautājumiem. Es gribētu jums atgādināt par to, ka septembrī tika izveidots tīkls parlamentā. Deviņas komitejas nosūta savus kolēģus darbam šajā tīklā. Es domāju, ka mūsu darbs ir kvalitatīvs. Lielas paldies, ka devāt man vārdu, lai es jūs varētu informēt par šiem jautājumiem. Lielas paldies, Kozis kungam! Bet tiešām šis bija tāds kompakts un visiem labi saprotams stāstījums. Tagad es varu pāriet pie trešā darba kārtības punkta - Eiropas tīklas nodarbinātības dienestiem darba ņēmēja piekļuve mobilitātes pakāpojumiem un turpāka darba tirgu integrācija. 23. jūnijā tika pieņemts Heinza Bekera ziņojums, tāpat arī bija sarunas, pašlaik ir arī piešķirts saruna mandāts ar komisiju un ar padomi. Un 15. jūlijā jau notika pirmā sanāksme, kas eh, noritēja visnotaļ veiksmīgi, un mēs jau vedām sarunas par pirmajiem pantiem. Mēs eh, varam šeit lasīt, vismaz eh, manā dokumentā, ka progress ir jau ticis panākts. Beikera kungs tagad varēs par to visu mums pastāstīt, došu viņam laiku, mums ir kādas desmit minūtes līdz balsojumam. Paldies! Es patiešām priecājos par to, ka mūsu priekšādātājs tagad uh, vada šo sanāksmi pēc ilga laika. Man ir patiešām viņu redzēt, man prieks viņu redzēt šeit, šajā zālē. Jā, vakar mums bija otrais trilogs, un mēs vienojāmies par uh, procedūru. Tātad Mēs vispirms skatīsim pantus un pēc tam apsvērumus. Attiecībā uz pantiem mēs eh, esam tikuši ļoti labi uz priekšu. Tātad mēs pirmām kārtām domājām par to, kādā veidā ir jāsastāda eures tīkls. Tātad vai tam ir jābūt Eiropas koordinācijas birojam vai Nacionālam koordinācijas birojam. Tāpat arī eh, bija jautājumi par to, kā nodrošināt publiskos nodarbinātības dienestus, un tāpat arī uh, ir jādomā par privāto uh, piedāvātāju un NVO lomu. Visas šīs diskusijas ir ļoti svarīgas. Mēs esam nonākuši tik tālu, ka varam teikt, ka esam vienojušies, bet, eh, nu, formulējumi vēl, protams, ir jāpārstrādā. Uh, Mums ļoti svarīgi bija noteikt arī sociālo partneru lomu. Mums ir jāskatās, lai nebūtu nekādu pretrunu starp tehniskiem jautājumiem. Mēs eh, ceram, ka pakāpeniski mēs varēsim virzīties uz priekšu, tieši tāpat kā mēs eh, strādājām komitejā un kā arī komitejā šis dokuments tika pieņemts. Ir ļoti svarīgi, lai eh, atmosfēra būtu konstruktīva un pozitīva no padomas un komisijas puses un uh, lai nebūtu nekādu emocionālu saviņošanos. Es gribētu pateikties arī par to, ka mums ir uh, ļoti labs priekšādātājs. Tāpat arī uh, sekretariāts Bārbara Nalete ir nodrošinājušas patiešām labu palīdzību. Arī juridiskais dienests Mārijo strādā ļoti labi, jo īpaši es gribētu pateikties arī par sadarbību ar ēnu referentiem. Es ceru, ka es visus negarlaikoju, bet es domāju, ka visiem ir patīkami dzirdēt, ka lietas uz eh, priekšu virzās pozitīvi. Paldies, Vekera kungs! Viss izklausās patiešām labi. Vēl jums veiksmes tālākajās sarunās. Šķiet, ka esam pavirzījušies uz priekšu parāk ātri. ātri. Balsojums ir paredzēts 9.30. tā kā esam um, paskrējuši uz priekšu, gribētu pieteikt tagad īsu pauzīti. Es domāju, ka jūs varēsiet to izmantot, lai uh, aprunātos par saviem vasaras piedzīvojumiem.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 Kolleginnen un Kollegen. Godāmie kolēģi, tagad mums ir paredzēts balsojums par budžetu. Vismaz par to daļu, par kuru mēs esam, esam atbildīgi nodarbinātības komitejā, tātad mums ir jāsniedz savs vērtējums. Mums ir 94 grozījumi, par kuriem mums ir jānobalso. Sāksim ar balsošanu par grozījumiem. Ments. 62. 38. grozījums, tātad 62, 38. Kurš par, lūdzu, paceliet roku. Paldies. Pret. 62, 38 noraidīts. Nākamais 62, 32. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 62, 39 par, pret, norādīts. 62, 45. Paldies, pret. Pieņemts. 62, 00 par, pret, norādīts Šķiet, ka ir vairākums. Paldies. Pārbaudīsim labi. Pārbaudam 62.00. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 22 pār 17 pret. Grozījums pieņemts. 62, 46. Par. Lūdzu, paceliet roku. Pret. Atkrītot šis grozījums. Yes? 62, 46 habe ich aufgerufen. Jā, bet es pieteicu 62, 46. Tev viss ir kārtībā, ne? Labi, vēlreiz 62, eh, 46 par, pret. Šķiet, ka noraidīts 62, 40 par, pret. Pieņemts. Sešdesmit divi nulle viens par, pret, pieņemts, 62.02 par, pret, atturas, pieņemts, 62.33 par, pret, Pieņemts. 62, 42 par. Pret. Noraidīts. 62, 43 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 62, 43. Pārbaudām. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 62, 48 par, pret, noraidīts. 62, 49 par, pret, noraidīts. 62, 34. Par, pret, pieņemts. 62, 50 par, pret, norādīts. 62, 03 par, pret, pieņemts. Līdz ar to 62.51 atkrīt. Un arī 62.52. Tāpēc mums jābalso par 62.35. Par? Pret? Pieņemts. 62.53 un 62.54. Par tiem varam balsot kopā, jo tie ir identiski. Par? Pret? Abi noraidīti. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudām 62,53 un 62,54. Lūdzu, Ineša. Es eh, gribēju teikt, ka mums te ir kāds kolēģis, eh, kuram nav līdzi balsošanas kartes, un viņu vajadzētu pieskaitīt eh, klāt jābalso elektroniski. Labi, skatīsimies, un uh, mēs uh, gribētu lūgt, lai jūs balsojat kā editā, tad lai vis, visu var redzēt. Sociāldemokrātiem viena par daudz. Kurš brīvprātīgi nebalsos? Jūta, varbūt jums tas ir jāizlemj. Jūta, jums ir par vienu spēlētāju par daudz uz laukuma. Nu, radīsies komplikācijas, kuras vajadzēs atrisināt. Tā, tagad viss ir kārtībā. Šie grozījumi ir pieņemti ar vienas balss vairākumu. 62,55 par, pret, nē, nē, es atvainojos. Sešdesmit divi, piecdesmit seši. un te ir runa tikai par piezīmēm par, pret, noraidīts. 62.05 par, pret, noraidīts. 62.57 par, pret, Arī tas ir noraidīts. 62, 58 par, pret. To vajadzētu pārbaudīt. 62, 58 pārbaudām. Sociāldemokrātiem viena par daudz. Tagad viss kārtībā. 62, 58 ir pieņemts. Tagad 62, 60 par, pret, pieņemts. 62, 60 piezīmes par, pret, pieņemts. Nākamais 62, 62 par pret. Īsti nebija skaidrs. Es gribētu, lai mēs pārbaudām 62, 62. Lūdzu, elektroniski pārbaudām. Alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. To vajadzēja it kā redzēt jau, jā. Tātad 6207. Kurš par? Pret? Grūti izlemt. Pārbaudām 6207. Vai visi ir nobalsojuši? Paskatīsimies rezultātus. Noraidīts. Tad nākamais ir 62, 63. Kurš par? Pret. Noraidīts. 62, 64. Kurš par? Pret. Arī noraidīts. 62, 64. Piezīmes. Kurš par? Pret. Pieņemts. 62, 66. ganzes im Urlaub wieder da. 62, 65. Tātad nākamais 62, 65. Kurš par? Pret? Pieņemts. 66, 66. Kurš par? Pret? noraidīts. Divi sešdesmit septiņi par, pret, noraidīts. 66, 267 piezīmes par, pret, noraidīts. 62, 68, kurš par, pret, pieņemts. 62, 69 par, pret, pieņemts. 62, 70. Tas ir tas pats, identisks. Par to nav jābalso. 62, 71, kurš par?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 Tātad esam tikko konstatējuši, ka šeit ir kļūda balsošanas sarakstā 6271. Vajadzētu no, to norādīt, kas ir 6270. Respektīvi, kā tas atkrīt, ja tiek pieņemts 6269 un 6270. Tā, tagad ir skaidrs. 6272. Kurš par? pret, pārbaudam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Četrdesmit pret deviņi. Kaut kas te laikam ar manu redzi šodien nav kārtībā. 62.08. Kurš par? pret pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? Tā tad nākamais ir 62, 77, kurš par? Paldies, pret. pieņemts. 62, 78. Paldies, pret. Arī pieņemts. 62, 79 par. Pret. Manuprāt, pieņemts. Pieņemts. 62, 10 par pret, noraidīts, 62, 80 par, pret, noraidīts, labi, pārbaudām, 62, 80. Am alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Paldies! Rezultāts noraidīts. Tātad 62, 11 par, pret, noraidīts. 62, 81 par, pret, noraidīts. 62, 12 par, pret, arī šis ir noraidīts. 62, 82 par, pret pret, pārbaudam. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. 62, 13. Kurš par? Pret? noraidīts. 62, 83 par pret pieņemts. 62, 84. Vispirms skaitļi. Paldies. Pret. Noraidīts. 62, 84 piezīmes par pret noraidīts. Labi, pārbaudam 62, 84 piezīmes. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. Nākamais 62,85. Kurš par? Pret. Noraidīts. 62,15. Par. Pret. Noraidīts. 62,16. Par. Pret. Pieņemts. 62.17 par pret pārbaudām 62.17. Nu, nu, viennozīmīgi. Varbūt, ja jau esat atgriezušies no atvaļinājuma, varbūt varat arī balsot tā, lai es to varētu redzēt. Šī piezīme ir konservatīvajiem vairāk adresēta. 62, 86 tālāk. Kurš par? Pret? Noraidīts. 62, 18 par, pret. Pārbaudām 62, 18. Viennozīmīgi noraidīts ja es par ātru un rokas iet augšā lejā, tad es īsti nevaru saprast, kurš īsti balsoja par un kurš pret, bet nu mēģinam. Nē, nē, protestus nepieņem no zāles. Manuprāt, jūs to darāt ļoti pamatīgi, bet eh, mūsu koordinātori eh, varbūt jau Manuprāt, varat vadīties pēc koordinātoru zīmēm. Jūs darat to ļoti pamatīgi, bet varbūt nākamreiz, kad mums būs ļoti daudz grozījumu balsošanā, tad mums gan būs ļoti ilgs laiks uh, to, to darīt. Nu, jūs tikko jautājat pats, vai jūs nedarat to pārāk ātri. Labi, es to uh, Va, nu, es varu jums apsolot, ka es spēju arī daudz ātrāk vadīt balsošanu. 62,87 par, pret, noraidīts, 62,19 par, pret, noraidīts, 62,20 par, pret, noraidīts, 62,21 par, pret, Šeit jau grūtāk saprast pārbaudām 62, 21. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts ar ļoti nelielu pārsvaru. Pat ja mēs pieskaitām balsi klāt, tad ir noraidīts vienalga 62, 22. Kurš par? pret. Arī līdzīga situācija pārbaudām 62, 22. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ā, mums jāskait klāt ar balss. Tāda ir pieņemts. 62, 22 ar 25 pret 24 pieņemts. Labi, esam nonākuši pie otrā kompromisa. Kā lūdzu? Kompromiss 62. Kompromiss 62, 95. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tad 62, 24, kurš par, pret, noraidīts, 62, 25, par, pret, izskatījās, ka pieņemts, vai vēlties pārbaudīt? Labi, pārbaudām, 62, 25. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. 62, 26. Kurš par? Pret? Noraidīts. 62, 27 par? Pret? Noraidīts. 62, 89 par? pret, pieņemts, 62, 28 par, nē, tas atkrīt, atvainojos, atvainojos, tātad kompromiss 6, 2, 9, 4 par, pret, pieņemts, 62, 91 par, pret, pieņemts, pieņemts. 62, 30, kurš par? Pret. Pieņemts. 62, 92, attēli, kurš par? Pret. Noraidīts. 62, 92 piezīmes, kurš par? Pret noraidīts. 62, 31, kurš par, pret, pieņemts. 62, 93, kurš par, pret, pieņemts. Gala balsojums par budžeta grozījumiem nav jāveic. Mēs nosūtīsim to vadošai komitejai tā, kā mēs to šodien esam lēmuši. Ar to arī izsmēluši esam darba kārtību. Paldies visiem, kas strādāja. Tiekamies 15. septembrī no 9.30 līdz, līdz 12.30 un eh, no 15 līdz 18.30. Patīkam jums dienu! Nu, jau, tas ir Funklandums.